tiks arī akceptēts un tiks nodots attiecīgajām instancēm. Līdz ar to es eh, pasludinu šo plenāru sesiju par slēgtu un novēlu